pārtraukumu līdz pulksten 11.30, 11. kad sāksies balsošana par šiem ziņojumiem. Tiksimies vēlāk!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 Und? Zufrieden? Ja, also gemessen an dem, was. Ja. πρόεδρος. Thank you. Uh, dear colleagues, please take your seats. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, lai varam sākt darbu, nu jau tūlīt pēc 30 sekundēm.